valsts īpašumā. Tieši tāpēc mūsu ieteikums ir vākt parakstus tautas referendumam pret ūdens nozares privatizēšanu. Esam jau savākuši daudz sarakstu Itālijā. Kolēģi tikko saņēma informāciju, ka būs neliela kavēšanās. Proti viceprezidents Baidens ieradīsies nedaudz vēlāk. Šī kavēšanās būs apmēram 10-15 minūtes ilga. Tas nozīmē, ka mēs varam turpināt balsu skaidrojumus. Pirms uh, balsu skaidrojumiem man vēl ir paziņojums. Es vēlētos sveikt mūsu Marokas delegāciju. Man ir liels prieks jūs informēt, ka starp parlamentāro tikšanos ietvaros Marokas parlamenta vadītājs ir ieradies pie mums. Abdāva Hadī Radī. Marokas delegāti ir ieradušies Eiropas parlamentā, lai tiktos ar Eiropas parlamentā dalībniekiem, kas darbojas delegācijā sadarbībai ar Maroku. Barakam Vaida ir šīs eh, komisijas eh, priekšsēdētāja. Viņa vada pārstāvju palātas ārlietu komisiju. Tāpat arī Pansērī, kas ir Eiropas parlamenta deputāts, vada šo kopējo delegāciju sadarbībai ar Magreb valstīm. Jāsaka, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Maroku ir patiešām labas. Un tiks pieņemts arī dokuments, kas ļaus Marokai piešķirt pastiprinātās sadarbības statusu. Līdz ar to notiks padziļinātas sarunas starp Eiropas Savienību un Maroku par tematiem, kas interesē abām pusēm. Es ceru, ka jums bija patiešām labas sanāksmes šeit Eiropas parlamentā un ka tās ļaus veidot vēl dziļākas un labākas attiecības starp abiem parlamentiem. Tagad es vēlētos pievērsties nākamajam punktam balsu skaidrojumu sadaļā. Un tas ir cienīda aizliegums kalnrūpniecībā. Mēs Sāroša kungs vēlas runāt. Lūdzu, dodu viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētā. Es vēlētos jūs lūgt pagarināt aizliegumu uh, attiecinājumu.